No, I don't want them, but. Good, e good evening, colleagues. Good evening. Labvakar, kolēģi. Sveicam gan Ekon, gan Lībe komitejas locekļus. Sākam mūsu kopīgo sanāksmi. Ja iebildumu nav attiecībā uz darba kārtību, tad uzskatām to par pieņemtu valodu režīms, diemžēl, igauņu, slovāku un e, gēlu valodā e, valodas e, tulkojums nebūs pieejams, un pēc 19. valodu režīms samaz, tiek samazināts uh, uz 16, un no 930 paredzēt balsošanu. Tik nu daudz no manis, un tagad ļoti garš ievads no vicepriekšsēdētāja, kurš pārstāv ekonu komiteju. Es saprotu, kāds eh, desmit minūtes runās. Tā kā lūdzu, Pēter. I promise <clears throat> to read and speak quick, but first of all, uh, I want to welcome our Commissioner Vera. Es pacentīšos runāt ātri, bet es vispirms eh, gribēju jums teikt, ka komisāri Jūrova šodien pieņēmus mūsu uzaicinājumu, un viņi ir gatava uh, piedalīties uh, sarunā ar abām komitejām, un tas ir pēc mūsu tikšanās uh, pagājušā nedēļā. Mēs redzam, ka komisāri ir atveseļojusies un ir gatava šodien ar mums runāt. Jūs zināsiet, ka uh, komisija ir pieņemas delģēto aktu par valstīm, kur ir, kur ir minēts valstis, kur ir koncentrēti pārkāpumi, un tas ir sekojot iepriekšējam likumprojektam, ko, kur mēs runājam arī šeit parlamentā. Un lai mums būtu labs dialogs ar komisiju, lai mēs konstatētu to, kā veicas darbi ar trešo nelegāli iegūtu naudas līdzekļu atmazgāšanas direktīvu. Un mēs esam noteikuši tagad 27. decembrī kā datumu, kad mums ir jānoformulē eh, savs viedoklis un jābalso. Mēs uzskatām uzskatām, ka mums ir bijusi ļoti laba sadarbība ar komisiju, ka mēs esam ka mēs esam labi strādājuši es, un esam tālāk pavirzījuši darbu sakarā direktīvu 949 no 2015. gada par nelegāli iegūt līdzekļu atmazgāšanu terorisma nolūkos. Mēs esam uzklausījuši komisāri un komisijas plānu. Šobrīd komisija domā par to, kāda metodoloģija būtu vislabākā, lai izmantotu mm, sav savā vērtējumā pamat princips, kas ļauj izvērtēt šādas trešās valstis. Uh, Un mēs esam gatavi uzklausīt komisiju, uzklausīt jaunāko notikumu izklāstu, un um, es gribētu lūgt, lai jūs mums sniedzat detalizētāku informāciju par to, cik iespējams ir īstenot šo metodoloģiju. Uh, Un uh, vai tas ir iespējams saskaņā ar komisijas ceļakārti, arī laika ziņā? Uh, Pagājušajā nedēļā mēs runājām ar jūsu personālu, un mēs gribētu zināt, vai ir iespēja varbūt nāk klajā ar tādu ambiciozāku laika grafiku, kas ļautu mums strādāt saskaņā ar jauno metodoloģiju. Otrkārt, es gribētu lūgt, lai jūs sniegtu mums detalizētāku informāciju par šo metodoloģiju. Tīpaši mums interesē caurskatamība attiecībā uz. Uh, um, saņēmējus, beneficiāru, un vai komisija varētu piedāvāt kādus papildu kritērijus, un kā ir ar metodoloģiju, vai šeit ir ņemta vērā parlamenta re rezolūcija attiecībā uz autonomiju autonomo novērtējumu, ko veids komisija, lai ierakstītu šajā sarakstā trešās valstis. Tiešām Eh, parlaments uzskata, ka tikai izmantojot eh, sarakstu un saraksta principus noteikts valsts netiek iekļauts šajā eh, sarakstā. MML un CTF trūkumi varētu arī likt mums novērtēt valsts pēc citādiem kritērijiem, un par to ir devītajā pāntā. Mēs esam konstatējuši jau pirmos rezultātus šim darbam. Uh, Arī no komisijas puses ir komisijas lēmums ierakstīt sarakstā visas eh, valstis, kas iepriekš ir bijušas šajā sarakstā. E, pat jā, EFTF sarakstā tā vairs nav. Gvijāna, Afganistāna, Lausa un, un vēl dažas valstis tādas ir. Un mēs uzskatām, ka, lai šīs valstis svītrotu no saraksta, mēs mm, esam dzirdējuši arī komisijas viedokli, ka ir nepieciešams vēl izvērtēt šo valstu veikumu un viņa darbu tieši likvidējot šo strateģiskos trūkumus. Lai mums ir nepieciešama padziļināta izpēta eh, Laosas, Gajanas, un Afganistānas gadījumā. Vēl mēs esam ņēmuši vērā arī jauno likumu projektu, kas ir nosūtīts attiecīgai ekspertu grupai, kas strādā šī valsti. Šis dokuments ir sagatavots pamatojoties uz jaunāko informāciju pēc novembra sanāksmes. Vēl bez Etiopijas. Es saprotu, ka nākamais daļģētais akts būs arī par Trilanku, Šlindādu, Tabago, uh, un Tunisiju, un arī šīs valstis būs ierakstītas šajā austā riska valstu sarakstā. Komisija uzskata, ka ir nepieciešams turpināt eh, pieņemt deleģētos aktus, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Savienības noteikumi tiek attiecināti arī uz trešajām valstīm, kas starptautiski tiek identificētas kā augsta riska valstis. Pēc šī garā ievada. Es ceru, ka es esmu iezīmējis šo kontekstu. Es, es došu vārdu Lībe priekšsēdētājam. Paldies! Paldies ēkam komitejai par lielisko sadarbību šajā jautājumā. Atkal gribētu jums atgādināt, ka mm, nu, parlaments ir divreiz jau mm, iebildes pret, pret tādiem delģētiem aktiem. Mēs esam tikušies ar komisāru vairākas reizes, mums ir mm, kopīgā po pozīcija, kas ļoti skaidra. Ekon un Lībe koordinēt cenās rezultātā pagājušas nedēļa bija informācijas apmaiņa un arī rīcības plāns tika iezīmēts. Un tāpēc mums ļoti svarīgi tagad ir uzzināt no komisāras kundzes par to, kāds eh, progress ir bijis komisijas pusē pēc pagājušās nedēļas, tad mēs sākām runāt par šo metodoloģiju, un metodoloģijas nianses jau izklāstīja iepriekšējais priekšsēdētājs. Līdz ar to es eh, došu vārdu komisārai uz desmit minūtēm, un pēc tam mēs esam gatavi uzklausīt komentārus no kolēģiem, kas pārstāv abas komitejas. Lūdzu, komisārs kundze, liels paldies, godājumie priekšsēdētāji, godājumie parlamenta deputāti. Esmu ļoti priecīga tikties ar jums šoreiz jau personiski, <clears throat> lai pastāstītu par to, kā komisijai veic šo autonomo trešo valstu sarakstu valsts ar augstu risku, augstu apdraudējumu finanšu sistēmai Eiropas Savienības. Uh, Es gribētu atvainoties arī par to, ka pagājušā nedēļa es nevarēju ierasties. Kā politiķei, protams, tā ir pilnīga katastrofa. Nespēju um, runāt, zaudēt balsi, dēļ veselības apsvērumiem, es varēju tikai klausīties, un es ļoti esmu pateicīga jums par izpratni. Un tagad esmu gatava jums ziņot par komisijas diskusiju, kas notika pagājušajā nedēļā. Uzskatām, ka ir jābūt ambicioziem, mums ir jābūt ambicioziem un jā, eh, izšķirīgi jārīkojas pret tām valstīm, kas nerespektē eh, terorismu apkarošanas eh, likumdošanu. Es pilnībā atbalstu jūsu vēlēšanos identificēt augsta riska valstis, mums ir jābūt stingriem Līdz ar to mēs sūtīsim tādu spēcīgu signālu par to, ka Eiropas Savienībai ir um, tādi augsti standarti finanšu noziedzības apkarošanā, līdz, līdz ar to arī noziedzniekiem nav, nebūs iespējas gūt priekšrocības no uh, starptautiskās finanšu sistēmas Eh, tad, kad mēs tikāmies, es jums pastāstīju par mūsu pirmo plānu pie metodoloģijas, kurš nolūks ir izveidot šādu sarakstu. Un šodien es esmu šeit kopā ar jums, lai tālāk skaidrotu mūsu tālākos plānus, kādā veidā mēs plānosim ar, strādāt ar mūsu novērtējumu un jūsu komentāriem. Vispirms es runāšu par to, kā mēs identificēsim prioritārās valstis zinot un saprotot, ka mēs nevaram izvērtēt vienlaicīgi 200 jurisdikcijas. Un Eh, tas ir arī viens no jautājumiem, ko jūs man uzdevāt jūlijas sanāksmē. Un tad es runāju par kritērijiem, kurus mēs plānojam izmantot, paturot prātā, eh, ka eh, naudas atmazgāšanas direktīvas pārskats, diemžēl, joprojām vēl nav pabeigts. Un tad es runāšu par to, mm, ko mēs esam piedāvājuši darīt starplaikā, līdz tiek paveikts šis pirmais izvērtējums. Pirmais jautājums. Jautājums par saraksta veidošanu. Šeit mērķis ir nodrošināt efektīvu uh, Eiropas Savienības politiku un rīcību pret um, augsta riska valstīm. Tāpēc komisijai ir nepieciešams noteikt um, prioritātes tieši veidot šādu sarakstu. Un kā pirmais uh, solis ir nepieciešamība identificēt šīs valstis, kur ir nepieciešams izvērtēt kā prioritāti. Uh, Komisija sāk eh, no eh, mūsu finanšu darba grupas eh, taskfos darba rezultātu. Tās valstis, kas ir valsts, kas ir riskantas starptautiski, uh, un mēs uzskatām, ka tās ir ar vienādu risku arī Eiropas Savienībai. Bet tomēr ir arī tādas trešās valsts, kuras starptautiskais taskos nav identificējis, bet šādas valsts tomēr varētu būt ar risku Eiropas Savienības sistēmai. Un arī šis aspekts ir jāatspoguļo. Šādā kontekstā mēs plānojam fokusēties uz daļu no 200 jurisdikcijām visā pasaulē un izmantosim sekojušas kritērijas. Vispirms, e, trešās valstis, e, kas ir ekonomiski būtiskas Eiropas Savienībai, e, tie ir lielākie finanšu centri un visas tās valstis, kam ir ciešas ekonomiskās saites ar Eiropas Savienību. Mēs ņemsim vērā arī tās valstis, uh, kas ir daļa no skrīninga procesa, veidojot um, Eiropas sarakstu. Pie saraksta darb, strādā mans kolēģis Moskavīci kopā ar dalību valstīm. Saraksts attiec uz taksācijas lomu, jomu, un šo sarakstu pieņems arī šonedēļ. Otrs kriterijs tās eh, trešās valstis, ko identificējas ir Eiropols un ārējās darbības dienests. Um, šīs valsts ir identificētas kā valstis, no kurām nāk terorisma risks un arī naudas atmaskāšanas risks. Tādā veidā mēs eh, cenšamies ietvert visas valstis, kas ir būtiskas šai sakrā, ieskaitot arī tās, kas šobrīd nav sarakstā, bet um, tāpat laikā mēs nedrīkstam arī atstāt baltos plankums, un tāpēc jebkurā brīdī komisija eh, varētu arī paplašināt šo sarakstu, ierakstot tajā vēl citas trešās valstis eh, gadījumā, ja parādās kādi jauni elementi, un tie ir būtiski šī, sakara, šī, šī saraksta veidošanai. Tālāk mums ir nepieciešams eh, noteikt eh, prioritātes eh, saskaņā, ar ko mēs veidojam sarakstu. Mēs uzskatām, ka šobrīd sekojušas prioritātes būtu jāņem vērā. Vispirms tās ir trešās valstis, kas ir ierakstītas Eiropas Savienības um, melnajā sarakstā kā valsts, kas nedar, nenod, ne, nesadarbojas taksācijas uh, jomā. Tas ir Maskavicī veidotais saraksts, kas tiks publicēts ļoti drīz. Otrs kriterijs - tās trešās valsts, kur mums jau ir zināms materiāls, kas ļauj mums izvērtēt attiecīgā gaismā. Tās ir tās valstis, uh, kuras jau ir izvērtējis mūsu starptautiskais task force un ir rekomendējis iekļauties sarakstā. Uh, Trešā, trešais um, tās valstis, kas ir marķētas kā tādas, no, kā, no, kura, no kurām nāk terorisma draudi. Šo informāciju mēs pārsvarā ņemam no Eiropola vai arī no Eiropas ārējās darbības dienesta. Ceturtais kritērijs tās ir tāds, tās valstis, um, kuras pavisam nesen ir svītrots ārā no saraksta. Un visbeidzot, šī prioritāte ir saistīta ar uh, šo pamatojumu, kāpēc valstis ir svītrotas ārā no saraksta, ko piedāvā starptautiskajā darba grupa vai task force. Nu, tātad mēs izskatām šīs valstis, kas ir piedāvātas svītrošanai pēc, uh, pēc kritērijiem. Lūk, tāda metodoloģija tad mēs eh, plānojam definēt kritērijus, pēc kuriem mēs izvērtēsim riskus, un šeit mums ir juridiskais pamats šādam izvērtējumam. Mēs ņemam par pamatu 9. pantu naudas atmazgāšanas direktīvā, un šobrīd eh, tur tāda aspekta kā krimināla bildība, terorisma finansēšana, tā apkarošana un arī prasība deklarēt aizdomīgas transakcijas. Tomēr mēs gribam paplašināt šo kritēriju aprakstu, saistot ar direktīvas pārskatu, mēs gribam vēl runāt par sankciju efektivitāti un starptautisko sadarbību. Prezidentūra ir izrādījusi gatavību ņemt vērā uh, Eiropas parlamenta priekšlikums, gatavojoties uh, nākamnedēļas Strasbūras dialogam. Esam mm, pārliecināti, ka komisija arī turpinās uzskatīt um, šī finansējuma beneficiāra aspektu kā prioritāti. Um, mums ir jābūt um, skaidri izšķirīgiem, ka nekādā veidā nevarētu um, apiet līgums, izmantoju, um, apiet likumus, izmantojot OPEC struktūras. Un šeit ir uh, jābūt Eiropas Savienībai kā paraugam, jārāda paraugs visiem starptautiskiem fórumiem G8, G20 un arī finansiālajiem eh, taskpos. Es eh, esmu ļoti ceru, ka eh, šo sarakstu, kā pirmā izvērtējumu, mēs pabeigsim nākamā gada beigās. Tas būs prioritārais saraksts, un tad mēs uzreiz no 19. gada sāksim sarakstu veidošanas otro fāzi. Uh, Otrajā valstu grupā mēs plānojam šo sarakstu veidot pakāpeniski, tiklīdz mūsu rīcībā nonāk jauna informācija vai arī mm, kāda aktuālāka informācija, to mm, zinām. Piemēram, parādās kādi jauni izvērtējumu ziņojumi, un mēs eh, tad dinamiski strādājot, turpināsim pievienot valsti sarakstam, sākot no 19. gada uz priekšu. Tas eh, arī nozīmē, ka mēs negaidīsim 2025. gadu, lai pabeigtu visu sarakstu. Mēs papildināsim šo sarakstu līdz ar jaunu, jaunu notikumu, jaunas informācijas parādīšanos. Tad eh, ir arī tādi negaidīti gadījumi, un ja tāds negaidīts notikums eh, atgadās, tad mēs esam gatavi arī runāt par ārkārtas apturēšanu. Ja ir kaut kāds konkrēts notikums, tad komisija ir gatava nekavējoties izskatīt šo jautājumu un lemt par ielikšanu sarakstā kā prioritāti. Tad e, sarakstā iekļautās valstis, to progress tiek nepārtraukti uzraudzīts, un ja defekts tiek sakārtots vai trūkums novērsts, tad e, valsts tiek svītrot ārā no saraksta. Uh, Mums ir arī savi procesuālie soļi e, jaunajai metodoloģijai, un mēs plānojam veidot īpašu ekspertu grupu naudas atmaskāšanas terorismu apkarošanas jomā. Tur būs e, dalībvalstu eksperti, un tie palīdzēs komisijai strādāt pie delģēta akta. Eiropas parlamenta pārstāvji arī tiks aicināti uz katru ekspertu grupas sanāksmi nākamā tāda sanāksme ar dalībvalsts ekspertiem plānotu 11. decembrī. Eiropas parlaments eh, saņems eh, visu to pašu informāciju, eh, ko saņem dalībvalsts. Mums ir jāstrādā caurskatāmā veidā, un caurskatāmība nodrošina arī uzticība procesam. Un caurskatāmība arī ļauj ticēt rezultātam. Un caurskatāmība arī uh, nosaka to, ka tās valstis, kas nedarbojas saskaņā ar likumiem, tās eh, saprot, ka šis trūkums ir jālikvidē. Un komisija ziņos par sasniegto rezultātu gan padomē, gan parlamentam. Es būšu vienmēr priecīga mainīties ar viedokļiem, runāt ar jums par to, cik veiksmīga vai neveiksmīga ir mūsu metoloģijas īstenošana, un esmu gatava runāt ar abām uh, komitejām. Es uzskatu, ka šī saraksta veidošana ir ļoti ambicios uzdevums un nu, tam ir nepieciešami resursi. Mēs nodrošinam šos resursus no savas puses un liels paldies jums par šo piedāvājumu un iespēju komisijai veikt šo darbu. Un vēl dažos vārtos par mm, finanšu grupu, Financial Task Force. Uh, Um, šīs grupas uh, darbs sniegs milzīgu ieguldījumu komisijas darbā, jo grupas analīze ļaus mums labāk analizēt situāciju atsevišķu valstīs un arī ļaus uh, mums uh, veiksmīgāk izvērtēt trūkumus trešajās valstīs. Es gribētu atgādināt, eh, ka šī grupa ir joprojām ļoti svarīga. Mēs to atbalstam un mēs gribam gan politiski, gan strateģiski iesaistīties eh, sarunās ar šo te eh, īpašo grupu. Ir ļoti svarīgi noteikt arī tādu starposmu atskaites punktu un kur mēs varētu arī izdarīt mūsu metodoloģijas īstenošanas eh, kopsavilkumu. Bet mēs saprotam, ka 18. gads eh, nav vienīgais eh, mūsu mērķis. Mums komisijā ir jāpieņem delģētais akts, lai nodrošinātu to, ka attiecīgās normas un noteikumi tiek ievērot arī tajās valstīs, kas mūsuprāt ir identificēti kā treša augsta riska valstis. Uh, Mēs uh, uzskatām, ka ja mēs nesakosim mūsu norādēm, tad mēs būsim bezatbildīgi. Ja mēs nerīkosimies, tad mūsu iešējais uh, tirgus būtu pakļauts nopietnam riskam no uh, terorismu puses, no nelegāli iegūto līdzekļu atmazgāšanas puses, ja mēs attiecīgi nestrādāsim ar mūsu sārakstu. Uh, Ehm, un mēs nedrīkstam rakstīt tādu sarakstu, kur būtu ignorēts mūsu starptautiskās starpi, eh, saistības, eh, kur būtu apdraudēti mūsu starptautiskie pienākumi un rīcība pret trešajām valstīm ar augstu risku. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt deleģēto aktu. Ehm, mums ir konkretizēti mūsu trūkumi Uzskatām, ka Āfrikas raks ir arī ļoti svarīgs reģions terorisma apkarošanas ziņā. Dāmas un kungi, lūk, mūsu analīzes rezultāti provizoriskie. Esmu gatava uzklausīt jūsu viedokli, jūsu domas, un mēs labprāt strādātu ar jums kopā arī turpmāk. Paldies par konstruktīvo atbalstu. Much, get... Liels paldies! Tālāk dosim MLD refer Alda referentam. Nē, viņi nav klāt. Nu tad Lībe referents vispirms lūdzu. Nu, tiešām gods, tiešām gods. Es nesaku, ka jūs esat otrā labākā. Nē, nē, vienkārši jūs esat līdzreferenti. Ekon referentam bija pirmajam jārunā, bet viņi nav šeit. Nu, un jūs nezināt, protams, ko es runāšu. Es tikko vienojos ar savu zalo, kol, zaļo kolēģi, ka viņš faktiski nāks klajā un runās par to visu, bet man to neviens neteica. Esmu pagodināta un atstāšu faktiski zaļo ziņā līdz tam brīdim, kamēr uh, viņi ieradīsies. Gīgot kungs, varbūt jūs runājat pirmie. Es tiešām nezinu, vai tas ir atbilstīgi.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 every other three years so that the Commission can draw the lessons from experience in order to strengthen or improve the piece of legislation we're about to adopt. Thank you. Chairman. Vielen Dank für diese Einführung. Dann haben wir Mr. Kopan, der auch noch das Wort ergreifen würde.